Mums jāsāk darbs, bet skatos, ka deputātu vēl nav tik daudz, bet jāsāk mums darbs tik un tā, jo mums ir paredzēts balsošanas laiks. Tātad šodien darbu sāksim ar balsojumu par pirmo ziņojumu, respektīvi finanšu instrumentu izveidi demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai visā pasaulē. Gribu lūgt referentu, varbūt pateikt pāris vārdus šai sakarā. Ja viņš to nevēlas darīt, ja viņa to nevēlas darīt, tad varam pāriet pie balsojuma. Pastāstīšu jums, ka ir divi grozījumi, kas atsaukti. Tas ir grozījums div, numur 22 un numur 24. Tātad 22. un 24. grozījums ir atsauks, par tiem nebalsosim. Jā, viss kārtībā. Nu, tad varam sākt darbu. So we start with amendment 16. 16. grozījums par pret, atturs, pieņemts. Septiņpadsmitais ir atsaukts, astoņpadsmitais par, pret, atturs, pieņems. Deviņpadsmitais atsaukts, divdesmitais par, pret, atturs, pieņems Pieņemts. Tas nozīmē, ka trešais grozījums atkrīt, un tāpat atkrīt arī grozījums numur 21. Līdz ar to nonākam pie 23. grozījuma, jo 23. atsauks par, pret, atturs, pieņemts. 24. atsaukts. Un balsosim par ceturto grozījumu par. Pret. Atturs. Pieņemts. 25. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 26. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 28. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 27. par. Pret atturs pieņemts. Piektais par, pret, atturs pieņemts. 29. par, pret, atturs pieņemts. 30. par, pret, atturs pieņemts. Sastais par, pret, atturs pieņemts pieņemts. 31. par, pret, atturas, pieņemts. 32. par, pret, atturas, pieņemts. 33. par, pret, atturas, pieņemts. 34. par, pret, atturas, pieņemts. 35. par, pret, atturas, pieņemts. 35. par, pret, Šķiet pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 35. grozījumu. Okay. There is in the other committees. Okay. Okay. Yeah. Uh, and the, the vote is closed. The vote is open and. Beidzam balsot. Pieņemts 14 par 4 pret. Pieņemts. Tātad 35. 7. grozījums atkrīt un atkrīt arī 36. 37. atsaukts, nonākam pie 38. par, pret, atturs, pieņemts. 39. un 40. ir identiski, par, pret, atturs, pieņemts. 41. ir atsaukts, 42. par, pret, atru, atturs, pieņemts. 43. par, pret, atturs, pieņemts šķiet jāpārbauda elektroniski 43. grozījums. Beidzam balsot. 15 par 4 pret pieņemts. 44. par pret atturas pieņemts. 45. par pret atturas pieņemts. 8. par pret pret, atturs, pieņemts. Devītais par, pret, atturs, pieņemts. Desmitais par, pret, atturs, pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, atturs, pieņemts. Divpadsmitais par, pret, atturs, pieņemts. Trīspadsmitais atkrīt, tātad Pirmais par, pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret, atturas, pieņemts. Otrais līdz ar to atkrīt, un 15. ir atsaukts. Tagad balsosim par atzinumu gala projektu grozītā versijā un darīsim to elektroniski. Lūdzu, kolēģi, sākam balsot. Now is the vote open? Yep. Tagad sākam balsot un beidzam balsot. Paldies! 17 par, 2 atturējās pieņemts. Apsveicam referenti. Okay, we can, we can then move on to... Tātad varam pāriet tālāk pie nākamā balsojuma par ziņojumu kopīgi noteikumu par Eiropas fondiem un regulas numur 1083 čāsvīri 2006 atcelšanu. Referente šķiet nav klāt, šodien viņi nevarēja ierasties, bet balsosim tāpēc uzreiz par ziņojumu. Tas nekas, ka viņas nav. Pirms, pirms 42. par, pret, atturs, pieņemts. 43. par, pret, atturs, pieņemts. 44. par. Jūs vēlaties pārbaudīt elektroniski balsojumu par 43. Labi, sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienas balss pārsvaru acīm redzot, esmu ļoti atsīgs. uh, eh, okay, amendment 40. Tātad 44. par pret atturas pieņemts. Šķiet ar tādu pašu balsu vairākumu, bet pār, tomēr pārbaudīsim elektroniski. Par 44. balsojam. Vēlamies būt pavisam droši, ka grozījums pieņemts. Jā, un tiešām, tiešām tieši tāds pats balsu sadalījums ar vienu balsi vairāk pieņemts. Tālāk, 4. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. Tas nozīmē, ka varam uzreiz pāriet pie piektā kompromisa grozījuma par pret atturs pieņemts. Tad pārējām pie sastā kompromisa grozījuma par pret atturs pieņemts. Tālāk septītais kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. Pārējām pie 56. grozījuma par pret atturs pieņemts atturas. Šķiet jāpārbauda elektroniski. Pārbaudīsim elektroniski. Two has not voted. Now the vote is... Vēl diviem bija jānobalso jā. Lūk, ar tādu pašu balsu vairākumu pieņemts 11 pret 10. Astotais par, pret, atturs pieņemts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 pret, atturas, pieņemts. 65. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 68. atkrīt, 67. par, pret, atturas, pieņemts. 68. par, pret, atturas, pieņemts. 11. par, pret, atturas, pieņemts. 11. par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 69. par, pret, atturas, pieņemts. 70. par, pret, atturas, pieņemts. 12. par, pret, atturas, pieņemts. 13. par, pret, atturas, pieņemts. 10. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 72. par pret atturas pieņemts. 73. par pret atturas pieņemts. 74. par pret atturas šķiet pieņemts. Bet varam pārbaudīt elektroniski. Sākam balsot elektroniski par 74. grozījumu. Is one vote missing? Viens vēl nav nobalsojis. Yeah. Now the vote is closed. Lieliski beidzam balsot. Nu, rezultāts jau mums pazīstams. 11 pret 10 pieņemts. Man liekas, es tā kā tāds papagās visu laiku tikai saku pieņemts un pieņemts. 75. par, pret, atturs, pieņemts. 15. par, pret, patturas, pieņemts pieņemts. 16. par, pret, atturas, pieņemts. 78. par, pret, atturas, pieņemts. 77. par, pret, atturas, pieņemts. 78. par, pret, atturas, pieņemts. 79. par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 80. atkrīt, 81. par, pret, atturas, pieņemts. 82. par, pret, atturas. Šķiet jāpārbauda 82. grozījumu. Sākam elektroniski par to balsot. No. No. No. The vote is closed. Beidzam balsot. Šoreiz noraidīts. 10 par 11 pret. Noraidīts. Ok. We then vote on amendment 17. 17. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 11. kompromisa grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 19. par. Pret. Atturas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 85. par, pret, atturas, pieņemts. 86. par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim, labi, pārbaudīsim elektroniski balsojumu par 86. grozījumu. It's rejected. Noraidīts. 11 pret 11 balsis. 24. par, pret, atturas, pieņemts. 25. par, pret, atturas, pieņemts. 12. kompromiss grozījums par, pret, atturas. Šķiet jāpārbauda elektroniski. Tātad elektroniski balsosim par 12. kompromisu grozījumu. Still two voters. Still missing two votes. Vēl diviem jānobalso. Still, still one. Vēl viens nav nobalsojis. Okay, the vote. Labi, beidzam balsot. Noraidīts. 11 pret 11. Oh, no, no, no, no, no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 atturas pieņemts. 87. par, pret, atturas pieņemts. 88. par, pret, atturas pieņemts. 89. par, pret, atturas šķiet pieņemts. Labi,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 Yeah, but he's here. she's here. I mean. We, we, we, we... Nu, balsosim vēl vienreiz, tāpēc, ka, lūk, atnākusī kolēģi būs ielikusi balsošanas kartiņu. Tā tad balsojam elektroniski vēlreiz par 89. Still missing one. Vēl viena balss vajadzīga. Okay. Now, uh, the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Amendment 9. 90. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 91. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 92. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 93. par, pret, atturs, pieņemts. 27. par, pret, atturs, pieņemts. 94. par, pret, atturs, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Otrais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Trešais kompromiss grozījums par, pret, atturs pieņemts. Tālāk 33. 38. par, pret, atturs pieņemts. Otrais par, pret, atturs pieņemts. 37. par, pret, atturs pieņemts. 38. par, pret, atturs pieņemts atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski balsojumu par trešo grozījumu. Sākam balsot. It's rejected. Noraidīts. Labi, tad 39. par. Pret atturs pieņemts. 40. par pret atturs pieņemts. 4. par pret atturs pieņemts. Un 41. par pret atturs pieņemts. Tagad balsosim par atzinumu projektu grozītā versijā elektroniski, kolēģi, sākam balsot. Still missing two person. Vēl diviem cilvēkiem jānobalso. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Sveicu atzinumu autori Zūbers kundzi.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 Okay, we then continue the meeting. Kolēģi, turpināsim darbu. And we now gonna talk about establishing. Shh. We're now gonna talk about establishing. Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta - finanšu instrumentu izveida sadarbībai attīstības jomā. Atzinuma autora ir Rodī Kraca. Došu vārdu viņai ievadam. Pārējos aicināšu uzvesties ļoti klusu zālē. Lūdzu, Kratis kundze. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Paldies priekšsēdētājiem. Kā jūs pats pareizi teicāt, priekšsēdētāji, mēs runāsim par regulu, kas veido finanšu instrumentu sadarbības attīstības jomā. Mūsu komitejai šeit ir būtiska loma. Vai var būt būtiska loma? Attīstības politika rāda, ka tās ietvaros ir jāņem vērā cilvēktiesība aizsardzība un cīņa pret diskrimināciju. Īpaša aizsardzība ir nepieciešama sievietēm. Par šo jautājumu esam runājuši jau mūsu komitejas izbraucienu laikā uz, kom, uz Ameriku, tāpat arī Ņujorkā, ANO un uh, Vašingtonā Pasaules bankas sanāksmēs. Mūsu starptautiskie partneri vēro, ko dara mūsu komiteja šajā jomā. Un tādēļ es iesniedzu grozījumu numur 4, kurā ir pasvītrots tas, ka ir nepieciešams sadarboties Eiropas Savienības iestādēm, tāpat arī Eiropas Investīcija bankai, kas reizēm strādā ārpus Eiropas robežām un Pasaules bankai. Ceturtais grozījums tātad ir tas, kurā minēta šī sadarbība. Vēl kāda lieta. Ir paredzēts vairākas programmas kur mērķis ir veicināt sociālo iekļautību, vai piešķirt pilsoņiem lielāku lomu attīstības palīdzības sniegšanā. Es domāju, ka ir nepieciešama atsevišķa programma, kurā runa ir par tieši par sievietes lomas izcelšanu. Tas ir sastais grozījums. Ļoti bieži sieviešu vai šī tā dzimuma elements pazūd, tad, ja mēs runājam par dažādu sociālo problēmu risināšanu. Nu, un bez tam ir jādomā arī par nabadzības jautājumu risināšanu. Īpaši aizsargājumi šeit ir sievietes, jo nabadzība uz tām iedarbojas īpaši. Ir nepieciešama preventīvie pasākumi. Mēs zinām, ka sievietes ir īpaši viegli aizskaramas un viegli pakļaujas nabadzībai. Tas ir, par to ir runāts astotajā grozīmā. Tātad īpaši uzmanība tiek veltīta, lai novērstu nabadzības ietekmu uz sievietēm, kas visvairāk cieši no nabadzības un diskriminācijas. 11. grozījumā mēs runājam par darba apstākļu uzlabošanu un darba un privātās dzīves līdzsvara sekmēšanu. Vēl kāds punkts sieviešu līdzdalība šo programmu izveidošanā. Par to es runāju 14. grozījumā. Tur teikts, komisija cenšas regulāri veikt informācijas apmaiņu ar pilsonisko sabiedrību, un mans papildinājums ir to starp sieviešu tiesību organizācijām. Šīs organizācijas ir jāņem vērā, veidojot kontaktus. Šāds ieteikums parādās 14. grozījumā. 18. grozījums, ko gribētu šeit pieminēt, tajā runa ir par sieviešu aizsardzību. Te runa ir par sievietēm, kuras skar dabas katastrofas sakas. Par šo grozījumu esam runājuši ar Valstroms kundzi, tad, kad tikāmies ANO kontekstā. Sievietes ir jāaizsargā dažādu konfliktu gadījumos no vardarbības. 18. grozījumā ir teikts, ka Eiropas programmās ir jāņem vērā šī vardarbība pret sievietēm. 20. grozījumā vairāk ir runāts par dabas katastrofām un to ietekmi uz sievietēm. Tagad pāriešu pie 2. un 21 grozījumu, kur runa ir par dažādām mācību programmām, jo īpaši par programmu Erasmus visiem. Ir jaunieši daudzās valstīs, kas eh, var piedalīties šajās programmās, taču varbūt ir vajadzīga vispārīgāka pieeja. Esam novērojuši, ka Eiropas programmās programmas visvairāk izmanto un tajās piedalās vairums vīriešu, nevis sieviešu. Mēs domājam, ka ir nepieciešams labāks dzimumu uh, līdzsvars šajās te programmās, programmu dalībnieku vidū, jo šo programmu mērķis ir izglītot sabiedrību kopumā. Tie ir arī ANO mērķi. Tālāk par vīdi un klimatu pārmaiņām. Priekšsēdētāji jums ir īpašs ziņojums par, eir, par sieviešu lomu vides pārmaiņām Bet es esmu iesniegus arī 23. grozījumu, kurā runa ir par to pašu, tātad mazināt klimatu pārmaiņu ietekmi uz sievietēm, kā arī pastiprināt sieviešu lomu cīņā ar klimatu pārmaiņām. Tālāk migrācijas un patvērumu politika, kurā piedalās arī sievietes un sieviešu loma šajā te, šajās politikās parādās 25. grozījumā. Es domāju, ka mūsu komitejas galvenais mērķis izcelt sievietes lomu parādās šajos grozījumos. Ar prieku uzklausīšu kolēģu viedokli par šiem te grozījumiem. E, viņi noteikti palīdzēs man pabeigt darbu pie šī atzinuma. Paldies Kratas kundzei. Tagad došu vārdu Estrelas kundzei. Obrigada, Sr. Presidente. Eu gost... Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā gribu pateikties atzinuma autorei par lieliski paveikto darbu, rakstot šo atzinumu. Jūs tikko aprakstījāt dažādos grozījumus, pavisam to ir 25. Un pateicoties tiem, šajā instrumentā varētu labāk ieviest dzimumu integrāciju. šajā finanšu instrumentā sadarbībai attīstības jomā. Es domāju, dzimuma integrācija ir ļoti svarīgs aspekts, kas jāņem vērā, jo tikai ieviešot to, tiks ievērotas cilvēktiesības, būs laba pārvaldība un tiks ievērotas cilvēktiesības. Protams, sievietes no tā gūs vislielāko labumu. Mēs zinām, tad, kad rodas liels problēmas, tad visvairāk cieši tieši sievietes. Mēs zinām, ka tad, kad tiek uzlabota līdztiesība, demokrātija un dzīves kvalitāte, tad sievietes ir tās, kas gūst vislabāko, vislielāko labumu no tā. Šis finanšu instruments ir ļoti svarīgs arī tādēļ, ka tā galvenais mērķis ir apkarot nabadzību. Tas kļūst vēl svarīgāk tad, ja mēs iepazīstamies ar datiem par tūkstošgadus attīstības mērķiem kas būtu jāsasniedz 2015. gadā, bet patiesībā tie nebūtu vēl nav sasniegti, un ne, mēs neredzam, kā tos tik ātri varētu sasniegt. Viens no veidiem, kā mēs varam apkarot nabadzību, ir ieviešot pasākums, kas minēts šajā atzinumā un šajā ziņojumā, kā jau Kratas kundze paskaidroja. Pavisam nesen mums bija ziņojums par sievietēm un klimata pārmaiņām Tajā mēs runājām par sievietēm, kas cieši no klimata pārmaiņām. Vai sievietēm, kuras, e, kur, kuras dzīvo reģionos, ko skārušas dabas katastrofas. Taču tas vēl nav viss. Mēs zinām, ka sievietes ir arī galvenās pārmaiņu veicinātājas. Viņas var piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā, vai vismaz viņām vajadzētu piedalīties. Šobrīd Rio de Janeiro notiek starptautiskā konference Rio plus 20, un tur daudz no šīm lietām tiek apspriests. Diemžēl tas nenotiek īpaši veiksmīgi. Bet tagad atgriezīšos pie dzimumu jautājumiem. Tiem noteikti jābūt pieminētiem jaunajā sadarbības attīstības politikā. Uh, dzimumu integrācijai jāparādās pilnīgi visos finanšu instrumentu lietošanas posmos. Tam jākļūst par politiskā dialoga neatņemumu sastāvdaļu, tad, ja mēs definējam savus mērķus, veidojam dažādās politikas, pieņemam lēmumus un sniedzam atbalstu trešajām valstīm. Mēs visi zinām, ka sievietes ir ārkārtīgi dinamiski darboņi šajos pārmaiņu procesos viņas ir attīstības veicinātājas. Tajos apstākļos, kad pastāv dzimuma diskriminācija no ekonomiskā, sociālā, kultūrālā vai politiskā viedokļa, tad mēs redzam, ka sabiedrība dzīvo ierobežotākos apstākļos, un tai ir grūtāk panākt vispārēju savu attīstību. To ir ļoti svarīgi atcerēties analizējot saistības starp ekonomisko izaugsmi, attīstību, nabadzības novēršanu un samazināšanu. Un dzīmumu vienlīdzību vai nevienlīdzību no otras puses. Jau daudzos ziņojumos esam rakstījuši, ka analizējot kvantitatīvos datus, redzam, ka pasaules lielākā daļa iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Lielākā daļa iedzīvotāji, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa, ir tieši sievietes. Un tādēļ šis atzinums ir ļoti būtisks. Runa ir par ļoti būtisku finanšu instrumentu. Šis atzinums tā izveidē ievieš arī šo te dzimumu vienlīdzības aspektu. Un tādēļ mēs atbalstām šādu pieeju. Protams, mēs varbūt iesniegsim grozījumu priekšlikumus. Kopumā mēs ceram, ka šīs atzinums būs ļoti labs un mūsu grozījumi to arī kuplinās. Paldies! Lies paldies! Nilsen kundze, lūdzu. Kīl Nilsens kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribēju pieminēt šo galotņu tikšanos Rio plus 20, kas tuvojas beigām. Diemžēl sanāksmes rezultāti nebūs pārāk iepriecinoši, tie nebūs īpaši ambiciozi, kā teica Strelis kundze. Vēlreiz ir redzama skaidra atšķirība starp attīstītajām un attīstības valstīm. Un tādēļ šis te sadarbības attīstības instruments iegūst īpašu nozīmi. Tas parāda, kādas vērtības aizstāv Eiropas Savienība. Eiropas Savienība vēlas uh, pildīt savas starptautiskās saistības tādās prioritārās jomās kā cīņa pret klimatu pārmaiņām, piemēram. Un tādēļ gribētu īpaši pateikties Kratsas kundzei par ieguldīto darba atzinumu tapšanā. Šo te finanšu instrumentu reformēšana un izveida ir atkal iespēja FAM komitejai atgādināt, ka viena no pamatvērtībām Eiropas Savienībā ir līdztiesības starp sievietēm un vīriešiem. Uh, un tam arī skaidri jāparādās partnerattiecībās ar trešajām valstīm un tajā, kā mēs lietojam dažādos finanšu instrumentus. Kratis kundze un Estrēlis kundze pieminēja to, cik mums ir svarīgi, lai sieviešu problēmas parādītos visur pilnīgi horizontālā veidā. Mēs nevaram runāt par dzimumu līdztiesību tikai kaut kādos atsevišķos brīžos, atsevišķās programmās. Nē, mums ir nepieciešams šo līdztiesības elementu pieminēt pilnīgi visur, it īpaši tad, ja mēs runājam arī par klimatu pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību. Tas ir viss, ko gribēju teikt par jūsu atziņumu. Paldies! Paldies, Kīla Nilsens kundzei! Tagad aicināšu izteikties komisijas pārstāvu. Varvoja Kasas kungs, lūdzu. Hello, good morning, everybody. I think there is... Labrīt! Es īsti labi nesaprotu, par ko jūs runājat, saka komisijas pārstāvis. It's item I8. Tas ir astotais darba kārtības punkts, par ko mēs šobrīd runājam. Is there any other? Yeah, please, you have the floor. Jā, lūdzu. Labrīt! Paldies par visiem šiem komentāriem. Komisija visumā piekrīt eh, dzimumu līdztiesības principiem, kas, eh, ko jūs vēlties iekļaut šajā regulā. Dzimumu līdztiesība, mūsuprāt, ir galvenais princips attīstības sadarbības politikā. Tā uzskata Eiropas komisija. Gribētu uzsvērt, ka nav īpaši nepieciešams nosaukt konkrētas programmas vai pasākumus šajā tekstā, kas būtu vērsts uz sieviešu pilnvarojumu, jo būs īpašs teksts par to regulas ieviešanas regulā. Un tajā būs arī paredzētas dažādas programmas. Tādēļ šķiet, ka mēs šeit veicam dubultu darbu. Jūs vēlaties veikt dubultu darbu, iekļaujot šīs idejas jau tagad. Mēs uzskatām, ka būtu labi, ja katreiz, kad piemin pilsonisko sabiedrību, nevajadzētu tad pieminēt atsevišķi arī sievietes jo tādējādi mēs automātiski izstumjam visas cits viegli ievainojumās sabiedrības grupas. Tādēļ būtu labi runāt tikai par pilsonisko sabiedrību, kas iekļaus sevi pilnīgi visas iedzīvotāju grupas, arī sievietes, bet ne tikai sievietes. Mēs saprotam, ka ir dažādas viegli ievainojuma sabiedrības grupas, bet tās nevajadzētu atsevišķi izdalīt. Mēs gribam iekļaut pilnīgi visu sabiedrību. Eiropas komisija gatavo dzimumu tiesību vai rīcības plānu. Mēs eh, ziņojam komisijai par to, kā, ko mēs daram attiecībā uz sieviešu pilnvarojumu dažādās sadarbības valstīs. Tā ir informācija, ko saņemam no delegācijām, un tad pēc tam šeit Briselē apkopojam. Ik gadus notiek šāds te process par sieviešu lomu un tātad progresu dažādās valstīs un reģionos. Tātad tāds ir mūsu vispārējais komentārs par šo atzinumu. Eh, jag har bara en följdfråga till dig så att jag förstod. Priekšsēdētājs, tādā gadījumā man ir jautājums komisijas pārstāvē. Ja es jūs pareizi sapratu, Jūs pieminējāt dažādās grupas, sabiedrības grupas. Manuprāt, sievietes nav vienkārši sabiedrības grupa, tā ir puse no visiem iedzīvotājiem. Varbūt es jūs pārpratu, vai jūs varētu paskaidrot šo punktu nedaudz? Nu, es pieņemu, ka komisija tomēr neuzskata, ka sievietes ir vienkārši kaut kāda sabiedrības grupa. Atbilde. Jā, protams, es paskaidrošu. Sieviešu tiesības ir cilvēktiesības, un tādēļ ir pilnīgi bezjēdzīgi norādīt atsevišķo dzimumu. Kad mēs runājam par cilvēktiesībām, tad mēs runājam automātiski arī par sieviešu tiesībām. Tad, ja runājam par viegli ievainojamām grupām, tad, protams, būtu nepareizi nosaukt sievietes. Taču bieži vien, kad parasti, kad runājam par viegli ievainojumam sabiedrības grupām vai sabiedrības daļu, tad pirmkārt tās ir sievietes. Un tā ir arī taisnība, viņas ir vieglāk ievainojamas. Bieži vien viņas veido ne tikai pusi, bet pat lielāko daļu sabiedrības. Mēs uzskatām, ka dzimuma līdztiesība un sieviešu pilnvarojums ir tāds horizontāls jautājums, kas klāt ir pilnīgi visur. Tas ir viens no mērķiem, pēc kur cenšamies sasniegt visā savā rīcībā. Tādēļ norādīt sievietes atsevišķi šajā, piemēram, atzinumā nozīmē, ka mēs nerunājam uh, pār tādām sabiedrības grupām kā vietējie pamatiedzīvotāji, kā invalīdi un tā tālāk. Tāds nav mūsu mērķis izstumt no programmām šīs pārējās grupas, un tādēļ mēs nevēlamies runāt par sievietēm atsevišķi, vēlamies tikai, lai jūs pieminat pilsonisko sabiedrību kopumā. Paldies! Eh, fru Kīlnielsen, varsågod. Kīlnielsen, skundze, lūdzu. Paldies! Es gribētu arī piedalīties šajās debatēs. Jūtu tādu lielu vilinājumu. Nu, cilvēki sastāv no vīriešiem un sievietēm. Cilvēku šajā sugā ir gan vīrieši, gan sievietes. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama vienlīdzība, bet ja mēs runājam par pamatiedzīvotājiem, par invalīdiem, par melniem, par baltiem cilvēkiem vai visādiem citādām kategorijām, Katrā no šīm kategorijām arī ir vīrieši un sievietes. Vienmēr ir šī atšķirība starp vīriešiem un sievietēm. Es domāju, ka ir nepieciešama šāda vienlīdzīga pieeja tieši attiecībā uz dzimumiem, jo gadsimtiem ilgi tas nav darīts. Mēs esam runājuši par universālām cilvēktiesībām, un, piemēram, manā valstī eh, balsošanas tiesības esot tikušas piešķirtas ļoti, ļoti sen, un tika uzskatīts, ka visi varēja balsot, bet sievietes jau nevarēja balsot. Tām tika piešķirtas balsošanas tiesības daudz vēlāk. Tas ir tādēļ, ka netika skatīts netika skatīta sabiedrība kopumā kā sastāvoša no šiem diviem dzimumiem. Un tas arī ir novedis pie šīs diskriminācijas pret sievietēm ļoti daudzās jomās un sektoros. Es domāju, ka mēs nedrīkstam atmest šādu te pieeju jo tā mums atkal liktu bremzēt darbību, tāpat kā tas ir bijis gadsimtiem ilgi. Tieši tādēļ jau arī pastāv šī sieviešu līdztiesības komiteja, ka tā uzstāja, ka ir nepieciešama šāda pieeja, kas uzsver dzimuma atšķirības un arī nevienlīdzību, kas joprojām pastāv. Kratis kundze, lūdzu. Galavārds. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Ļoti interesantas debatas par šo tēmu, par ko mēs šeit esam daudz domājuši un kas atspogļojas mūsu politikā un arī praksē. Ir interesanti definēt parametrus. Es saprotu komisijas pārstāvis teikto. Līdztiesība tiešām ir pamatprincips. Tas ir Eiropas Savienības pamatprincips, kas arī liek veidot mūsu ārpolitiku konkrētā veidā. Uh, Es saprotu, ko komisija vēlējās teikt ar saviem komentāriem. Taču, pat ja tas ir viens no pamatprincipiem, pat ja tās izpaužas praksē, tomēr ir jāatzīst, ka realitātē joprojām pastāv problēmas šajā jomā. Un mums ir jāparāda ceļš, kā tās izgaismot un sākt novērst. Un tādēļ mēs uzstājam. Ir jāpasvītro un jāuzsver sieviešu dimensiju daudz un dažādās jomās. Pat ja Eiropas komisija uzskata, ka tas ir pats par sevi saprotams, un arī mēs šeit uzskatām, ka tas pats par sevi saprotams, taču mēs esam politiķi, un mums ir politiskā atbildība. Mums jāsaprot, ja mēs nerunāsim par to, nerisināsim šīs lietas preventīvā veidā, neizvērtēsim praksi, tad šīs problēmas, problēmas turpinās pastāvēt. Tādēļ es ceru, ka Eiropas komisija tomēr sapratīs, kādēļ mēs uzstājam, ka ir nepieciešams šīs pašsaprotamās lietas tomēr nosaukt vārdos. Mēs uzstājam, ka šie grozījumi ir jāiekļauj tekstā, jo tie parāda, ka sievietes ir vairāk jāiesaist dažādos procesos. Jūs paši labi redzējāt Lisabonas līgumam, mēs pievienojām šos te līdztiesības principus siev, starp sievietēm un vīriešiem, pēc tam, kad tiek runāts par līdztiesību kopumā. Tas ir tādēļ, ka mēs uzskatījām, ka ir nepieciešams pasvītrot, kad runājam par cilvēktiesībām kopumā, tad automātiski netiek atrisināts sieviešu tiesību jautājums. Tālūk domā mūsu komiteja. Es esmu ļoti priecīga dzirdēt, ka komitejas deputātu vidū valda vienprātība šajos jautājumos. Paldies! Lisabon. Paldies, es vēlētos tad tomēr atgriezties pie tā, jo es sacīju arī Kratskundze atsaucoties uz Lisabonas līgumu. Astotajā pantā, uz kā mēs arī vispār balstāmies un strādājam, ir skaidri pateikts, ka jānodrošina dzimumu līdztiesība un jāizskauž visa veida darbības, kas to mazina, un tieši jāveicina tās darbības, kas veicina līdztiesību starp dzimumiem. Un, manuprāt, tas nozīmē, ka mums katru reizi ir jāatsauc arī šo dzimumu līdztiesības aspektu visā mūsu darbā. Eh, eh, Paldies! Es tagad vēlētos norādīt vēlreiz, ka iesniegšanas termiņš grozījumiem ir 25. jūnijas 5. pēcpusdienā. Savukārt balsojums sekos 10. jūlijā. Un savukārt attīstības komiteja tad balsos 9. un 10. Jūni, jūlijā, un pēc uh, iesniegumu viņi izskatīs, un pēc tam 7. septembrī būs balsojums attīstības komitejām. Labi, tālāk devītais darba kārtības jautājums, kur mēs runāsim par sieviešu nodarbinātību pakalpojumu sektorā nosarēm. Pēdējais kundze vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pavisam īsi pazīstināt jums vairāk nekā šiem simts grozījumiem, kurus iesnieguši kolēģi Es vēlos pateikties visiem par ieguldījumu šajā debatēs ierosinājumiem. Manuprāt, tas skaidri atspoguļo, cik interesants un nozīmīgs ir šis jautājums mūsu komitējai. Īpaši, kas man tagad eh, skār, vēlētos norādīt uz vairākām lietām. Varbūt ir jālietas, kuras sākotnēji neiekļāva, un tagad ar grosījumu palīdzību tad mēs uh, varam to papildināt. Tad 107 grozījumi, un tos visus arī lielā mērā var sagrupēt. Jo ar vienu tie ir jautājums par vienam tiem pašiem jautājumiem, kurus jāatspoguļo vēl tad papildus grozījumā, uh, uzlabotajā variantā, tātad man gala ziņojumā. Es piekrītu, ja mēs tiešām grālamies izstrādāt šādu ļoti pamatīgu ziņojumu, kas arī, protams, iekustinās un varu pārmainīs īstenību, tad katrā ziņā mums nevajag lietas vēlreiz divreiz tur mēģināt uzsvērt un atkārtot, bet gan ļoti līdzsvarotā veidā jāpārstāv visi viedokļi. Un tieši tāpēc es atbalstu visus tos grozījumus un izstrādu arī, izstrādāšu arī vairākus kompromisus pārsevišķiem tematiskiem blokiem. Tātad mēs šobrīd strādājam div, pie 22 kompromisu grozījumiem, izstrādājot tos gan apsvērumu daļai, gan arī pamatteksta daļai. Šos kompromisu grozījumus tad arī vēl iekļausim ziņojumā, kuri viņi vēlreiz spēcīgāk izcēls atsevišķus jautājumus, kas jau ir iekļauti ziņojumā, kā arī vēl papildus iekļaus pilnīgi jaunas idejas. Sieviešu nodarbinātība pakalpo nozarē. Nu, tieši šajā nozarē sievietes ir ļoti spēcīgi pārstāvēts. Tas ir daļa arī tieši stereotipu rezultāts. Jautājums ir vēl arī, kas ar vienu papildus par elastību. Tāpat mums arī jāatsauc uz to, kā elastība nodarbinātībā ir arvien aktuāls jautājums par to, kā varam savienot darba dzīvi un ģimenes dzīvi. Elastīgums eh, šāds iespējas, protams, to pavēr, to, kā to varam um, vērtēt pozitīvi. Tomēr arī atsevišķos grozījumos ir izcelt tomēr arī dažas negatīvās sekas. Kolēģi pauž savas bažas par to, ka līdz ar elastību darba devēji nostāda sievietes arī mazāk vēlamās situācijas un bieži vien tās tāds nenoturīgs darba attiecības. Tātad no nu viens puses mēs uzsveram elastības pozitīvo ieguldījumu, kas ļaus savienot ģimenes un profesionālo dzīvi, bet no otras puses mēs norādām bez riskiem, kā tieši elastība var radīt tādas nenoteiktas darba attiecības. Un tālāk atsevišķos kompromisos mēs runāsim arī par inovācijām. Inovāciju loma pakalpojumu nozarei un sievietes pakalpojumu nozarei, nu lūk, tiem tās ir nozīmīgīs jautājums izcelts. Tālāk sievietes migrantes pakalpojumu nozarei, īpaši uh, kas strādā mājasemniecībās, kas veic uzkopšanas darbu, kas pieskata bērnus, kas uh, aprūpē vecus cilvēkus. Un tas ir viens bloks. Tālāk mēs runāsim par to, kā krīze, ekonomiskā krīze, ietekmē arī sieviešu nodarbinātību. Tā ir ļoti konkrēts sekas un rezultāts, un to mēs arī atspoguļam savā ziņojumā. Tālāk kompromiss Eh, atsevišķs būs veltīts dzimumu tātad līdztiesības nodrošināšanai, lai arī panāktu to, ka arī vīrieši aktīvāk iesaistās ģimenes dzīvē un tad mēģināt savienot savu profesionālo dzīvi ar ģimenes dzīvi. Tālāk maternitātes uh, eh, atvaļinājumi un visbeidzot dzimuma vardarbība, un īpaši arī vardarbība pret sievietēm darbvietām. Lūk, tie tie lielie bloki, un mēs par to visu arī vēl papildus tad um, izstrādāšu um, tekstu. Bet, nu, ir vēl atsevišķas idejas, kuras es varbūt šobrīd nevēlos atbalstīt. Tas, kas atsauc uz konkrētām darba vietām. Un es nezinu, vai tas būtu īsti piemērots šajā vispārējā uh, pakalpojumu nozares ziņojumā izcelt atsevišķas um, darba vietas. Šādu ideju, šādu pieeju es neatbalstu šobrīd. Es domāju, ka to varētu mēģināt arī tad šo jautājumu vairāk aktualizēt, bet citā ziņojumā. Nākošu nedēļu mēs tiksimies kopā ar izsemēnu referentiem. Un tad mēs varēsim izskatīt šos kompromisu grozījumu tekstus un vienoties jau arī par saturu. Es domāju, ka tādā veidā mēs arī atvieglosim pašu ziņojumu un vienlaikus nodrošināsim līdzsvarotu viedokļu un ideju atspoguļojumu. Ja jums vēl būtu kādi precīzi jautājumi, kurus jūs vēlaties uzdot, nu lūdzu jums ir šī iespēja. Tomsons kundze. Jā, paldies. Vēlos pateikties referentē. Manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgs ziņojums. Ja mēs runājam par rūpniecību parlamentā, tad mēs parasti runājam par ražošanas vietām, par darbvietām, par arotbiedrībām, tad mēs parasti runājam par rūpniecību. Bet piedošana, 78% no visiem darba vietām šobrīd jau Eiropā ir pakalpojumu nozare un lielāko daļu no pakalpojumu nozares tieši darba veids sievietes. Un tas bieži vien skaitās ar šīm nenoteiktajām un nenoturīgām darba attiecībām. 80% no visiem šādiem nenoturīgajiem darbvietām tieši veids sievietes. Ziņojums to izceļ, un līdz to tas ir ļoti nozīmīgs. Es uzskatu, to mēs varam pirmo soli, lai sāktu risināt šīs problēmas. Arī jautājumi, kas saistās ar vienādu atalgojumu un par paaugstinām darba vietām karjerā. Arī šeit pakalpojumu nozarē to vajadzētu īpaši izcelt uz aktuālām problēmām. Pakalpojumi ir eh, paši par sevi sārešķīta nozari. Tātad mums ir arī gan biznesa pakalpojumi, gan operatīvās darbības, gan arī mājasemniecības eh, pakalpojumi kurā tiek nodarbināti daudz tieši imigranti vai imigrantes. Un bieži vien tas ir tikai nepilnlaika darbs. Un tas ir tieši parasti tiek um, uzticēts ar um, tādas, tā ir forma, kā tiek nodarbinātas sievietes, tad nepilnlaika darbs. Bet katrā ziņā es esmu patiešām iepriecināta par šādu ziņām. Paldies. Tālāk Legrip kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu izteikties mūsu ēnu referenta vārdā. Viņa nevarēja būt šeit. Un viņa ir strādājusi pie šī dokumentu projekta. Un, ja jūs piekrītat, tad es pāriešu uz angļu valodu. Ja viņa lūdz man nolasīt savas, savu um, sakāmo. Ir iesniegt grozījumi par Bersas ziņojumu, un tie lielākoties saistīti ar to, ka mm, pastāv šī sievietes loma pakalpojumu sektorā un vajadzīgas labākas bērnu kopšanas eh, iestādes, jāpalīdz viņam savienot privāto un darba dzīvi. Tāpat tiek runāts arī par sievietēm, kas dzīvo, kas strādā tikai eh, daļu dienas, tāpat jādomā arī par atbildības dalīšanas iespējām, īpaši attiecībā uz bērnu audināšanu grozījumos ir milzīgi daudz atkārtošanās. Un tāpēc domāju, ka ēnu referente, tieši tāpat kā es ceru, ka izdosies eh, referentei izveidot tādus kompromisus, kas iekļautu visus grozījumus, atspoguļot mūsu domas un padarītu visu šo ziņojumu daudz tādu pārskatāmāku un saprotamāku. Bet tiešām eh, gaidam, jau redzam, ka jau iestrādes ir šādiem interesantiem, produktīviem kompromisiem. Uh, Ēnu referenti turklāt mūsu grupai tautas partijai ieteiks atbalstīt lielāko daļu pašais iesniegto grozījumu, bet daži tomēr varētu šķist tādi sarežģītāki, pretrunīgāki. Nu, te, piemēram, jautājums par šo elastīgumu nodarbinātības jomā, tas ir ļoti delikāts jautājums. jo nevaram skatīt to tikai un vienīgi kā negatīvu aspektu. Domājam, ka šādas elasta drošības koncepcija ir darba, darba ņēmēja interesēs, un eh, tas svarīgi īpaši šajā ļoti dramatiskajā krīzes periodā. Arī darba ņēmējiem līdz ar to rod zinām elastība, rast veidus, kā izglābt savus uzņēmumus, izvairoties no to bankrutiem. Dzirdēju, ka jūs esat jau sagatavojis par kompromisu grozījumu par šo jautājumu, vienkārši ieteikt būt jums ārkārtīgi uzmanīgai formulējumā. Vēl viens jautājums. Aicinājums komisijai izveidot standartu pilnu laika nodarbinātību, tas mūsu ēnu referentēji šķita tāds ierobežojošs pasākums, it īpaši atsevišķos pakalpojumu sektoros, kur runājam, piemēram, par sezonas darbiem, dažādu pieprasījumiem, piemēram, turisms, eh, restorāna industrija un tā tālāk. Tāpat mums būs sarežģīti atbalstīt uh, domu par fiskālā sloga no, novirzīšanu no pakalpojumu sektora uz uh, uzņēmumiem, vairāk tieši attiecībā uz vidas aizsardzību. Te mūsu ēnu referente uzskata pietrūkst juridiskās bāzes. Nu, tāda ir tie galvenie punkti, ko gribēja mūsu ēnu referente paust, un e, lūdzu man vērst jūs uzmanību uz tiem. Visādi citādi viņi pilnīgi noteikti uh, ar prieku gaida debatas, tālākās debatas un arī, protams, kompromisa grozījumu projektus. Paldies par uzmanību. Tak för det och eh, då nu har jag... Paldies. Un es vēlos arī tad no savas puses vēl arī dažas lietas pateikt. Es vēlētos norādīt, ka man ir liešām prieks uzskat šo par ļoti nozīmīgu ziņojumu Mm, mēs arī dzirdam, protams, ir atšķirīgi politiskie viedokļi, kuri iespējams arī vienmēr tā paliks ļoti atšķirīgi un nekad arī nesamierinām. Tomēr es uzskatu, ka ir iespējams panākt šādu labu līdzsvaru savā starpā un katrā ziņā es iestātos arī par to, lai mēs vairāk virzītu jautājumu par eh, elastības pozitīvo arī raksturu. Es domāju, ka da, elastīgums darba vidē tomēr dod liels ie, iespējas. Es saprotu, ka arī ir atsevišķas valsts, kas ļoti skeptiski raugās šādu iespēju un ar skatu tur kā lielu draudu arī sieviešu nodarbinātībai. Nu, bet katrā ziņā tā ir pienācis laiks tad izskatīt visus šos grozījumus, un mēs arī varētu arī panākt, tad zināms, kompromisu. Par to es jau esmu pārliecināts. Es gan atvainos, ka es visu neizsekoju visiem jūsu argumentiem. Uh, jo es varbūt dažas lietas biju aizņemts darot citas paralēli, bet šobrīd vēlos norādīt. Kāds mēs vadāmies, protams, no savas pieredzes. Zviedrijā mums ir cits problēmas, bet bieži vien problēma ir tā, ka tieši valsts sektorā ir iestrādāts kvotas, un te mēs runājam par atsevišķām nodarbinātības eh, daļām, vairs 83% vai 78, 87%. Um, nu, katrā ziņā bieži vien ir tās kvotas, kas noteikts tādam nepilnlaika darbam, un bieži vien sievietēm trūkšo darbu iespēju veikt pilnlaika darbu. Un tā mums šķiet arī problēma. Nu, tad lūk, kādi noteikti darba kritēriji, vai tās ir 83 darba stundas, vai 88 darbstundas, un kas nozīmē pilnu laiku nodarbinātību. Nu, tas jau nekur nav rakstīts tā bībelē. Līdz ar to jautājums vispār, kā mēs saprotam sabiedrībā, kas ir pilna laika nodarbinātība. Mēs uzskatām to par nozīmīgu, lai mēs tiešām izstrādātu šādas pamat norādījumus un panāktu to, ka arī visas personas, kas strādā arī vienlaikus tad baud šīs tiesības arī veikt pilna laika darbu. Ne visiem šāds iespējas ir nodrošināts, bet tam tieši jāpievērš uzmanība. Mēs uzskatām, ka jāatbalsta arī sociālās infrastruktūras attīstība. Gal galā, īpašajā sievietes darba tirgū iesaistās, tad vienlaiks ir arī jānodrošina, lai būtu viss paralēlās infrastruktūras, kas viņus atbalsta. Bērndārzi, dārzi, Eh, dienas, kas parūpējas par viņu vecākiem un citu pakalpojumu. Jo bieži vien ir tā, ka sievietes gandrīz tiek piespiests uh, izvēlēties tikai daļēju laiku nodarbinātību. Daudzie grozījumi atspoguļo kolēģi lielo interesi šajā jautājumā, un es arī pats personīgi šo uzskatu par ļoti nozīmīgu jautājumu, un paskatīsimies, kāds būs galā rezultāts. Paldies, Tomsons kundze! Jā, priekšsēdētāji, jūs, manuprāt, uzlikāt akcentu uz elastīgumu darba drošībā. Un, nu, jāskatās, protams, kā mēs to definējam. Dānijā mums vienmēr ir bijuši elastība, un mums ir ļoti maz uh, bezdarbs. 6% bezdarbs. Krīzes situācijā mēs uzskatām, ka 6% bezdarbs ir ļoti augsts rādītājs. Un lielā mērā tas, protams, atkarīgs no tā, kā jūs tad veidojat šo elastību nodarbinātībā. Uh, Jo ir arī ir tā, ka es redzu, ka valstis, kurās darbinieki tiek pieņemti uz, piemēram, ierobežot laika līgumu, uz pusgadu, pusgadu, pusgadu un tad viss. Jo šādu ierobežoto laika uh, līgumu var atkārtot tikai trīs reizes. Dānijā tā nav. Viņi var, protams, izmantot jūsu darba spēku, tieši uz to laiku, kad viņiem vajag, bet jums nebūs noteikts tad laika ierobežots. Un, manuprāt, tieši tas ir būtiskākais elastības princips. Pat jums nav noteikts tāds uh, fiksēts līgums, jūs varat vienalga turpināt uh, uzņēmumā strādāt gandrīz 40 gadus. Un īstenībā tas nozīmē tādu rotāciju, iekšēju rotāciju darba tirgū. Un jāatzīst, ka 15% no visiem nodarbinātājiem katru gadu maina savu darbu vietu. Un to aizstāv arī Dānijas arotbiedrības. Viņi atbalsta šādu LS drošības modeli. Jā, patiešām izskatās, ka mm, mēs tagad saliekam akcentu uz šo jautājumu, bet nu, es nevēlos, lai pat tikai sašaurinātu šo debašu loku. Vēl arī vārds jums visiem citiem. Bet, ja neviens nevēlas izteikties, tad došu vārdu komisijai. Vai Kaisarkungs, lūdzu? Merci, monsieur le président, de me donner la parole. Paldies, priekšādātāji, ka devāt man vārdu. Komisija piekrīt domām, kas te paustas un kas atspoguļots arī lielākā daļā grozījumu par sieviešu lomu atsevišķos pakalpojumu sektora mm, ietvaros. Un, protams, ka viņām ir ļoti svarīgi no ekonomikas veidošanā, un tāpēc līdztiesību stratēģija ir jātop atspoguļot arī šeit. Mūsu stratēģija, kas šai nozarē izstrādāta, jau ir vairākas prioritātes, un lūk, tur iekļauta viena arī, kas saistīta tieši ar līdztiesības trūkumu darba tirgū. Konkrētāk runājot, komisija ierosina virkni dažādu konkrētu pasākumu, lai palīdzētu apvienot privāto un profesionālo dzīves sievietēm, cita starpā tā uzskata par nepieciešamu izveidot eh, tādu bērnu aprūpas sistēmu, kas būtu adekvāta, kas ļautu sievietēm izvēlēties, tāpat arī vīriešiem izvēlēties, vai tie vēlas palikt mājās, vai viņi vēlas apvienot privāto darba dzīvi. Turklāt ir arī citi daudz konkrētākie pasākumi, kas eh, vērsti pret plaisu algās, tātad algu atšķirības starp vīriešiem un sievietēm par vienādu darbu, tāpat arī mm, pasākumi par uh, informācijas sniegšanu korporatīvajā vidē par to, cik svarīga līdztiesība eh, gan augu, gan visos citos aspektos. Šajā projektā, ko izstrādāsim, iekļausim informāciju, eh, pielāgojot to visām konkrētajām dalību valstīm, ņemot vērā visus faktorus, kas, eh, nu, piemēram, varētu ietekmēt šos algas, šīs algu atšķirības katrā valstī. Un lielākoties eh, tad tiks rīkot arī apmācību tieši uzņēmiem un tā tālāk, arī tiks iesaistīti sociālai partneri, piemēram, tirdzniecības palāts un tā tālāk, jo arī tās ir tās struktūras, kas varētu nodot tālāk vēsti, ko vēlas tālāk nodot komisija. Paldies par uzmanību. Tak for det, ok, du... Liels paldies. Nu, līdz ar to tālāk došu vārdu noslēguma vārdiem referentei. Muy brevemente para agradecer las, las inter... Paldies, pavisam īsi. Vēlos pateikties visiem kolēģiem par jūsu komentāriem un ierosinājumiem. Nu, neuzsāksim vēlreiz šo debatu, protams, vēlēs tikai šeit tad kopā savalkot norādīt, ka mums būs jāvēlkt uzmanības galveniem jautājumiem. Un, protams, ka var augoties uz mūsu pieredzi, mums arī varētu būt ļoti atšķirīgi viedokļi, īpaši par elas drošību, elastīgumu darbvietām. vietām Nu, mums nebūs viegli, bet tomēr mēs kompromisu meklēsim. Mēs visi tomēr esam viens prāts par to, ka arī elastība un arī daļai nodarbinātība var būt, nepilnlaika nodarbinātība var būt arī labs risinājums, bet tā ir jābūt kā izvēles iespēja, kuru persona izvēlas brīvprātīgi. Mums nevajadzētu domāt par tādu darba tikusīs veidi, kurā tiek visu laiku tikai virzīts šāds nenoteikts darba attiecības, bet gan, o, ka visu šīs nenoteiktās darba attiecības būtu vērstas tikai pret sievietēm. Nē, ka sievietēm jāpatur arī šī izvēles iespēja, kādu veidu nodarbinātību viņas izvēlas un arī kādā veidā tas tiek īstenots. Ir, protams, arī sievietes, kas absolūti vēlas piesties karē, un citas, kas vēlas savienot arī vairākas citas iespējas dzīvē. Un ne jau visām būtu jāizvēlas viens un vienīgs modelis. Katrai sievietei jānodrošina izvēles iespēja. Ņemot vērā viņas karjeras attīstību, viņas iemaksas pensiju fondos, un līdz ar to šeit es vēlos savā kompromisā arī par to runāt Un es domāju, ka tādā veidā mēs atradīsim formulējumu, kas būs pieņemts visām politiskām grupām. Nu, ja nevarēsim vienoties, nu labi, nu tad būs mums demokrātiskais balsošanas ceļš. Paldies! Paldies jums! Tad vienīgi man atliek paziņot, ka. Neteikšu jums savādāk. Mums plānots balsojums par šo uh, ziņojumu 10. jūlijā, un septembrī tad jau tas tiks virzīts uz plenāru sesiju. Labi, esam izskatījuši 9. punktu. Ļoti strauji un aktīvi esam strādājuši šorīt, un līdz to mums ir uh, daudz papildus laika. Tagad esam iekonomējuši. Un arī viešas vai viešņa, tātad Langbaks kundze vēl nav ieradusies. Uh, Tas nozīmē, ka izsludinu pārtraukumu līdz 10.30. 15 minūšu pauze. Atsāksim darbu 10.30.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

Då återupptar jag förhandlingarna och jag... Atsāksim tagad sanāksmi, saka priekšādātājs. Priekšādātājs atvainojas arī tūkiem par to, ka bija šī lielā garā pauze, jo tika solīts atsākt darbu 10.30, bet um, priekšādātājs saka, tomēr izvēlējos mazliet ilgāk vēl um, lai tomēr neatsāk darbu, lai deputāti tā spēja mums atkal pievienoties. Nu tā tad esam nonākuši pie desmitā darba kārtības punkta. Pie mums ieradusies Virgīnija Lankabaka, viņa ir no Eiropas dzimumu līdztiesības institūta. Nu, un tāpēc došu viņai tūlīt arī vārdu. Lūdzu, laipni lūgta. Liels paldies! Paldies, Gustafson kungs! Paldies, ka devāt man šo lielisko iespēju uzstāties. Tas dažas reizes, kad esam bijuši uzaicināti, vienmēr ar prieku esam šeit ieradušies runāt FEM komitejā, lai uzklausītu jūsu diem, domas, lai apspriestu to, kā uzlabot situāciju. Mums ir bijuši ļoti plašs arī diskusijas institūta ietvaros par to, kā mūsu institūts varētu labāk sadarboties un nodrošināt tehnisko atbalstu Eiropas parlamentam, ir īpaši jūsu komitejai un ar nepacietību nepat gaidu iespēju uzklausīt jūsu idejas, ierosinājumus un apsoltos ļoti rūpīgi izvērtēt un cerams attiecīgi arī pēc tam rīkoties. So, uh... Un tā tad. Ļaujiet tad man varbūt īsumā pastāstīt, kāda ir pēdējā notikuma attīstība. Nesmu sagatavojis nekādu PowerPoint prezentāciju gan, bet tomēr gribu jums pastāstīt, ka šodien aprit tieši divi gadi, kopš oficiāli atklājām institūtu. Tas notika 21. jūnijā pirms diviem gadiem, tāpēc tiešām ir gandrīz simbolisks fakts, uh, Ehm, tas, ka esmu šodien šeit. Toreiz Viļņā bija 14 darbinieku, šobrīd ir jau 39 darbinieki. Mēs eh, vēl divus pieņemsim darbā, bet tad pēc tam būsim noformējuši pilnībā darbinieku sarakstu. Eh, cilvēku resursi līdz ar to ir visi mm, sak jautājumi sakārtot šajā ziņā, kas varbūt ir eh, visinteresantākais šai kontekstā ir tas, ka mēs šobrīd gūstam ļoti būtiskus panākumus, uzdevumā, ko mums uzticēja ar regulu. Mēs esam kļuvuši par salīdzinošas centralizētas informācijas avotu visos jautājumos, kas skar dzimumu līdztiesību. Atcerēsimies, ka mums bija arī vairākas konsultatīvas tikšanās, esam uh, pātrinājuši darbu ar dažādu saikņu un avotu apkopošanu sasaistam tos ar mūsu resursu dokumentācijas centru. Šodien pat apspriedāmies ar parlamentu politikas departamentu par to, kā šos politikas dokumentus eh, saņemt no parlamenta, kā tos nodrošināt eh, gan digitālajā centrā, gan bibliotekā tā, lai jebkurš, kam tas interesē, varētu ar tiem iepazīties Šobrīd nodarbojamies arī ar Eiropas tīklu eh, dzimumu izcelsības jomā testēšanu. Šonedēļ apspriežamies par to, kā organizēt diskusijas. Ceram arī, ka parlaments um, nosūtīs brīvprātīgos, atradīs laiku un būs gan interesēts, lai apspriestu konkrētus ar dzimumu līdztiesību saistītus jautājumus. Mums būs arī atklāta animācija šeit, jeb mm, saruna vešana. Tāpat eh, arī šobrīd gala stadijā strādājam pie viena ļoti interesanta instrumenta, respektīvi dzimumu līdztiesības indeksa, jeb rādītāja. Esam tam, tajā iestrādājuši astoņ, astoņas dimensijas, kas pielāgots Eiropas Savienības kontekstam, un šobrīd kontrolējam, pārbaudām statistikas datus, lai redzētu, kuri no tiem ir tādi stabili, salīdzināmi dati. Uh, ko, ko varētu izmantot statistikas mērķiem šī radītāja izstrādāšanai. Un tad nākamā gada laikā mēs eh, lūk, laidīsim gaismā, dosim jums, liksim jums priekšā šo pirmo dzimumu līdztiesības rādītāju. Tas piedāvās jums arī tādu svaigāku informāciju par šīs jomas attīstību Eiropas Savienībā, pievēršoties tieši tām fokus jomām, kas iepriekš noteiktas. Šobrīd arī gala stadijā strādājam, un Gustafsons kungs droši vien jau par to jūs ir informējis, pie ziņojumu par sievietēm un vidi. Tā bija tāda rīcības platforma, un šobried eh, tā tiek apsviesta EPSCO sanāksmē, neziņojums gan. Uh, bet uh, diskusija norisinās pamatojoties uz šo ziņojumu un tiek ņemt vērā rādītāji, kas tur atspoguļot eh, padomus secinājumi nāks arī šodien, un strādājam jau pie mm, gala ziņojuma, arī pie, vardarb, pie vardarbības ģimenē, kas arī ir ārkārtīgi svarīgs ziņojums. Tātad mums ir ārkārtīgi plaša datu bāze, tur ir ļoti daudz rādītāju, um, pakārtot rādītāji, svarīgākie rādītāji, kas varētu būt svarīgi jums kā FAM komitejai un kas var dot jums tādu sākotnējo rīku tālākai darbībai. Un esam konstatējuši, ka datu vākšana uh, ģimenes vardarbības jomā ir ārkārtīgi mm, ne nepilnīga vēl pagaidām, un mums gal galā ir nepieciešama informācija par savām tām lietām, kas ir tikušas konstatētas, un jāspēj rast kaut kāda veida harmonizācijas Eiropas Savienībā. Šobrīd vēl tāda nav, bet gatavojam ziņojumu, tas būs gatavs, eh, un tad to tūlīt nosūtīsim, protams, arī jums un prezidentūrai. Tāpat šobrīd gatavojam plašu konferenci kurā prezentēsim mūsu pusotra gada darbību. Un viens no svarīgākajiem instrumentiem dzimuma līdztiesības jomā ir apmācība. Mūsu otrā eksanta novērtējuma laikā, ko veica komisija 2010. gadā, nācām klēr ar konkrētiem secinājumiem, kas tika arī tad attiecīgi ieviesta 2011. gadā. Un viens no secinājumiem bija tāds, ka apmācība dzimumu līdztiesības integrācijas jomā ir ļoti svarīgi visām ieinteresētām pusēm. Tas ir tāds kvalitatīvs produkts, kura tirgu vēl pagaidām nav. Un tāpēc tāda izveida būtu jāizteno un uh, šāda apmācība jā, jāpadara par pakalpojumu, kas labi piemērojams, izmantojams. Tātad strādājam lūk gan pie datu bāzēm, gan pie paraugu prakses jomām, tāpat izstrādājam dažādu veidu moduļus konkrētai veiksmīgai apmācībai un dažādiem kursiem. Ceram arī, ka jums kā FAM komitejai tas liksies interesanti. Tāpat um, pievēršamies arī politikas izstrādāšanas un īstenošanas uzlabošanas iespējām. Šogad um, tāpat grasamies pabeigt darbu arī pie uh, divu gadu svarīga kopēju projekta un ceram, ka nākamgad, kad jūnijā svinēsim trīs gadu jubileju, varēsim jūs uzaicināt lūk uz šo resursu dokumentācijas centru, eh, nu vai rādītāju centru, nu redzēsim, kā šo noslaukumu izvēlēsimies un cerams, ka darbs pie šī centra izveids tiks, būs noslēdzies. Šobrīd tātad darbs ir gala etapā, gala stadijā parlamenta deputātiem jau ir piekļuva daudz lielā, informācijai lielā mērā, lai jūs varētu labāk izprast to, kas ir dzimuma līdztiesība, kāpēc par to nepieciešams runāt, kādu vērtību, pievienoto vērtību dod šī joma un tā tālāk. Paldies par uzmanību. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Un es tikai gribēju vēlreiz uzsvērt, ka šis dzimuma līdztiesības institūts ir ārkārtīgi nozīmīgs, eh, tas svarīgs tieši mūsu komitejai, jo mēs taču bijām tie, kas ierosināja tā izveidi. Nu, un, protams, ka eh, mums ir nepieciešams konsultācijas un statistikas dati, lai zinātu, kā rīkoties tālāk dzimumu līdztiesības nodrošināšanas jomā. Jo galu galā nevar jau rīkoties uz kaut kādu pieņēmumu pamata ir vajadzīgi dati, konkrēti statistikas dati, ar kur palīdzību tad varam attaisnot pamatot situāciju un mūsu rīcību un pieņemt tos lēmumus. Tas ir ārkārtīgi nopietni. Tāpat svarīgi tas, ko jūs teicāt par to, ka nepieciešams rādīt labu paraugu. Ir vajadzīga apmācība dzimuma līdztiesības jomā. Jā, šī apmācība vajadzīga tāpēc, lai šādu pieeju varētu iestrādāt daudzās un dažādās jomās. Gal galā nepietiek ar to, ka sakām, lūk, iespējams darīt to un to un vēl kaut ko. Nē, nepieciešama arī apmācība par to, kā tiešām šādas idejas īstenot dzīvē. Pats no savas pieredzes varu jums pateikt, ka tas nebūtu vienmēr nav vienkārši. Bet, laika ejot, pamazām saprotam, ka ir vajadzīgs konkrēts metods, varbūt kaut kāda veida kontrola lapa ar lietām, kam ir jāizpildās, lai varētu šos dzimumu līdztiesības jautājumus atspoguļot visās jomās. Man ir pāris jautājums. Jautājumi jums. Pirmais no tiem ir šāds. Ko darat budžeta procedūras kontekstā? Nu, īpaši attiecībā uz plānošanas periodu laikam no 2014. līdz 2020. gadam vai ir kāda informācija, kurā vēlaties ar mums padalīties šai kontekstā attiecībā uz daudzgadu finanšu plānu. Un vēl viens jautājums, par ko vēlējos runāt. Ir šāds parlaments ir pieņēmis lēmumu, kas paredz iespējamu jūsu institūtu apliec, apvienošanu ar vēl kādu institūtu. Tas man jāsaka nedaudz uztrauc. Jo šie abi institūti ir jauni. Un vienmēr mums nācies aizstāvēt jaunu institūtu izveidu. Tas ir tikai dabiski. Un, protams, vienmēr ir arī tikai lietdarīgi um, ehm, nu, samazināt izdevumus. Um, kaut ko apvienojot. Bet ņemot vērā pašreizējo krīzi, e, šajā gadījumā e, arī tāds lūk ir priekšlikums iesniegts, bet es nezinu, vai šī joma sadars ar citām e, šī otra institūta pētniecības jomām. Kāds ir jūsu domas par šo ideju? Es zinu, ka oficiāli šāda veida nostāja vēl nav izstrādāta, un lēmums oficiāli pieņemts vēl nav, bet katrā ziņā diskusijas par to šeit parlamentā notiek jo es uzskatu, ka abi šie institūti ir ļoti atšķirīgi. Jo dzimuma līdztiesības jautājumi, protams, ir cilvēktiesību jautājumi, bet apvienot tos ar cilvēktiesību institūtu būtu, manuprāt, eh, nu, tāds pasākums, kas novērt uzmanību no šīs dzimuma līdztiesības dimensijas. Jo nevar, es domāju, tādu pašu uh, pieeja izvēlēties arī vienkārši cilvēktiesībām. Sākšu ar pēdējo jautājumu, pēc tam atgriezīšos pie budžeta jautājumiem. Jā, šāda veida diskusijas notika tieši institūta iekšienē arī, jo redzējām šo priekšlikumu. Bet, nu, tā labā mm, lieta šai kontekstā bija tā, ka varējām uzreiz mm, tā saliedēties un parādīt, mm, kā kā mēs uztveram šo jautājumu un uzskatām, ka dzimuma līdztiesība ir daudz plašāk nekā cilvēka tiesības un ka tīri juridiski arī šo normu īstenošana eh, de jure un de facto ir citādāka nekā tā, ko veic šis otrs institūts. Un tas nav tas pats, kas diskriminācija pamatojoties uz dzimumu. Es domāju, mēs konstatējam, ka nepieciešams uzlabot arī komunikāciju, eh, ko nododam Eiropas parlamenta deputātiem, bet tāpat arī padomēju un komisijai. Eh, vēlreiz tieši par to, kāds labums ir tieši dzimuma līdztiesībai un kāda ir atšķirība starp cilvēktiesībām un dzimuma līdztiesību. Un kā mūsu institūta darbs eh, pie statistikas un pie citiem elementiem nu, tātad šies resursu dokumenta centra izveidas var dot savu ieguldījumu šim kopējam dzimumu līdztiesības jautājumam. Un tas nebūtu nav tas pats, kas attiec, kas, nu, piemēram, iekļaujas likuma īstenošanas darbā vien. Protams, ka mums acīm redzot ir jāpadara arī redzamāks mūsu darbs. Mums ir jāgatavo uh, Uh, informāciju dalību valstīm, arī parlamenta deputātiem, tā lai jūs redzat, kā šos datus var izmantot, kā tie var jums noderēt darbā. Bet mēs jau, protams, neesam tie, kas pieņem lēmumus šai kontekstā. Mūsu viedoklis ir tāds, ka insti, dzimuma līdztiesības institūtam, uh, ja to apvienotu, samazināto šī perspektīva. Pagaidām mums ir daudz ļoti plaša perspektīva attiecībā uz dzimumu līdztiesību. Uh, Mēs nerunājam tikai un vienīgi par diskrimināciju šai kontekstā. Un, eh, ja mūs apvienot ar šo otru institūtu, tad eh, šīs, eh, šīs idejas, šie mērķi palikt it kā nomaļus. Jo dzimuma līdztiesība pati par sevi saskaņā ar likuma definīciju nav daļa iekļaujama šai diskriminācijas koncepcijā. Gal galā tika taču teikts, ka dzimuma līdztiesībai jātop nodrošinātai pienācības aspektē vienā likumā, tam jāatspoguļos ikvienā novērtējumā un tā tālāk, un tas nozīmē, ka tā ir ārkārtīgi svarīga uh, daļa mūsu dzīvē, un šī ir tā joma, kur vēl nepieciešama uzlabojuma. Un tas ir mūsu mandāts. Tāpat mūsu mandāts ir gatavot arī pētījumus, ziņot par progresu vai regresu valstīs šai jomā. Uh, Likumā tas ir noteikts. Bet politiku īstenošana savukārt un tiesību īstenošana ne to juridiskai izpratnē, bet, teiksim, raugoties tieši uz sabiedrības stereotipiem un kopējo atmosfēru, ir tā dimensija mūsu institūta darbā, kas saistīta ar dzimumu līdztiesību, kas nav daļa no cilvēktiesību eh, jomas. Protams, ka lēmums būs eh, jūsu un citu Eiropas Savienības iestāžu rokās, bet mēs uzskatām, ka tīri kvalitatīvi un ilgtermiņā uh, būtu labi, ja Eiropas Savienības saistības dzīvuma līdztiesības jomā eh, tomēr ieņem centrālo vietu un mēs kā institūts darbotos autonomi un netiktu apvienoti. Kas attiec uz budžetu? Pirms pāris dienām šķiet eh, redzējām, ka padomam spried iespēju samazināt budžetu par 1%. Un tas nozīmē ka, nu, acīm redzot, līdzekļi samazināsies, tas būs sarežģīti, ņemot vērā, ka, ka tie plašākie pētījumi, ko šobrīd īstenojam, mm, saņems mazāk līdzekļus. Un konstatējām, ka 2013. gadā paredzēts vēl lielāku uzsvaru likt uz ģimenes vardarbības apkarošanu pētījumiem šai jomā, izstrādājot attiecīgos rādītājus Um, lai izveidotu centralizētu uzraudzības um, punktu, kur būtu arī pierādījumi, un jāsaka, tam būs vajadzīgi gan resursi cilvēku ziņā, gan, um, monetā, gan finanšu līdzekļu ziņā, bet nocīm redzot, mums būs jāspēj iztikt ar šo samazināto budžetu. Uh, Un tāpēc mums vajadzēs izpētīt šos eh, plānus un konstatēt, kuras no prioritātēm varbūt tad ir jāizslēdz no kopējā saraksta. Mrs. Bauer. Bauers kundze, lūdzu. Thank you so much. Welcome. Paldies. Man prieks šeit jūs redzēt, direktors kundze. Taisnību sakot, es būtu priecīgāka, ja mēs varētu tikties biežāk. Pastāstiet lūdzu par savu pieredzi. Mēs iespējams diezgan ātri pirms balsojuma atklāsim, ka Makovejas kundze atbrīvošanā mm, budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojumā paziņos par šo iespēju apvienot jūsu institūta cilvēktiesību aģentūru. Tad varbūt, ka mēs varētu balsojumā tomēr ietekmēt šo situāciju. Šodien darba kārtībā mums ir jūsu uzstāšanās mūsu komitejā. Vakar es darbojos Lībe komitejā. Tur dzirdēju cilvēktiesību aģentūras ikgadējo atskaiti. Es jau agrāk ierosināju sekretariātam sekojošo. Un tagad gribu to vēl atkārtot kā iesāk, ieteikumu jums un priekšsēdētājiem. Varbūt jūs varētu ierasties pie mums vismaz divreiz gadā. Vienreiz pirms mēs pieņemam budžets priekšlikumu un otrais citā gada laikā. Mēs uzskatām, ka ir absolūti nepieciešams parādīt redzamākā veidā jūsu ieguldījumu mūsu politikas veidošanā. Lūdzu, uztveriet šo padomu nopietni. Tā tiešām ir absolūta nepieciešamība. Ja jūs būtu ieradusies šeit pirms budžeta izpildes apstiprināšanas, tad es esmu pārliecināta, ka jūs būtu guvusi lielāku atbalstu vismaz no šīs komitejas deputātiem. Protams, mums ir nepieciešams vairāk informācijas par to, ko jūs darāt savā institūtā. Jūs tagad mums stāstījāt, kādus pasākums gatavojat. Pirms eh, do, nākšanas uz šo sēdi es aplūkoju jūsu institūtu mājaslapu. Tur es redzēju ļoti daudz interesants informācijas par jūsu darbības rezultātiem. To var tiešām uzskatīt par lielu progresu institūta darbībā. Direktors kundze, jūs teicāt, ka dzimumu vardarbības jautājumu parādīšoties jūsu mājaslapā novembrī. Kīpras prezidentūra sāksies jau jūlijā, un tādēļ šādas informācijas prezentēšana novembrī ir daudz par vēlu. Es jau daudzkārt esmu atkārtojusi to, ka ir nepieciešams šādu veidu informāciju publicēt pēc iespējas tuvākā laikā. under the, under the title. Es uh, apskatīju arī ikgadējos pamatiesība aģentūras ziņojums. Arī viņi vāc informāciju par dalību valstīm. Viņi piefiksē to, ja ir kādas organizatoriskas izmaiņas, nu, piemēram, manā valstī tikko kā atklāju, ka ir slēgts vienlīdzīgu tiesību iestādījums vai struktūra. Arī citās valstīs notiek izmaiņas. Tiesību aktos, piemēram. Esmu pārliecināta, ka jūs arī varētu šādu jaunāko informāciju atspoguļot savā mājaslapā. Tas būtu pierādījums tam, ka jums ir zināma jaunākā informācija un jūs to arī izplatāt tālāk. Tiešām jāsaka, ka reizē man rodas tāda sajūta, ka salīdzinot jūsu institūtu ar citām aģentūrām, Šķiet, ka jūsu darbības smaguma centrs būtu jānovirz kaut kur citur. Es zinu, ka jūs ļoti daudz strādājat pie dažādu cilvēku apmācības, pie izglītošanas. Taču viss pārējās aģentūras, cik es saprotu un cik man ir zināms, lielāko vērību pievērš tam, lai sniegtu informāciju, eh, pamatotu informāciju lēmumu pieņēmējiem. Varbūt arī jums vajadzētu pārdomāt šo te darbības pieeju. Tas, ko jūs darat, ir ļoti noderīgi. Tikai tas nav tik ļoti redzami kā citām aģentūrām. Un jums ir vajadzīga šī redzamība, šī atpazīstamība. Mēs nevaram jūs padarīt redzamākus un ievērojamākus. Ja jūs ierodaties tikai pēc tam, kad notikusi jau katastrofa šeit. Man arī ir jautājums. Vai jums tagad ir stabila darbības vieta Viļņā, vai tiek būvēta Eiropas māja? Paldies! Tagad aicināšu izteikties nākamo runātāju sarakstā, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Langbaks kundze, liels paldies par to, ka ieradāties uz šo viedokļu apmaiņu ar mums. Manuprāt, mēs visi virzamies vienā virzienā. No vienas puses jums te pretī sēž cilvēki, kas jūs atbalsta. Mēs uzskatām, ka institūta mandāts ir jāturpina un varbūt pat jāstiprina. Taču tanīpat laikā mēs visi esam nobažījušies. Nobažījušies pēc balsojuma, kas notika māja plenāra sesijā, par uh, budžeta izpildes apstiprināšanu 2010. gadam. Ziņojuma trešajā pantā ir teikts, ka jūsu institūtu un pamatiesību aģentūras apvienošana ir nepieciešama tādēļ, lai samazinātu izmaksas un izvairītos no darbības divkāršošanās. Es domāju, ka šie ir tie pamatvērti, kas jums jāņem vērā. Jums jāsamazina izmaksas. Uh, patreizējā krīzes situācijā tas ir ārkārtīgi delikāts jautājums. Izmaksas. Ko jūs varētu darīt, lai jūsu institūts varētu labāk attaisnot savas izmaksas? Jums ir jāpiedāvā ļoti noderīga informācija. Šeit mēs visi esam pārliecināti, ka jūsu sniegtā informācija ir ļoti nepieciešama sieviešu tiesību aizstāvībai. Mums nepieciešama aktuālākā un ticamākā informācija, kur ceram saņemt no jums tas ir jārada arī samazinot izmaksas, un izmaksas arī attaisno konkrēti rezultāti. Otrs svarīgais vārds šajā trešajā ziņojuma punktā ir darbības pārklāšanās. Neslēpšu, reizēm šķiet, ka institūts un pamatiesība aģentūra dara līdzīgas lietas, katra savā Eiropas galā. Pavisam nesen tikāmies ar Redingas kundzi, un es uzdevu viņai jautājumu, kā mēs varētu stiprināt koordināciju un sadarbību, lai vairākas iestādes, teiksim, trīs dažādas dažādas iestādes nenākt klajā ar līdzīgas, līdzīgiem analīzes rezultātiem. Redingas kundze teica, ka esot jau spērti soļi, eh, lai uzlabotu koordināciju, un lai katra šī struktūra varētu sniegt savu pienesumu, savu ķieģelīti, tā teikt, šajā mājā, ko visu kopā būvējam. Vai jūs varētu minēt konkrētus piemērus, kā ir noticis darbības uzlabojums un kā jūs varat parādīt, ka katras iestādes, aģentūras un institūta darbs ir ar kaut ko īpaši izceļas un ka tas nav vienkārši otrās šīs te iestādes darbības atkārtojums. Varbūt ir kaut kādi reāli panākumi jūsu darbībā, kas jūs īpaši atšķir. E, savos jautājumos es jau paudu savas bažas par e, mūsu sadarbību un par jūsu iestādes darbību, taču jūs varat, protams, rēķināties ar FAM komitejas atbalstu, taču es ceru, ka jūs klausīsiet mūsu padomam, būt aktīvākiem, rēģiet jau e, agrīnākā stadijā. Šī komiteja un Lībe komiteja. Uh, Eh, ir jūs tiešākie partneri šeit Eiropas parlamentā. Mēs labprāt organizētu kopēju sēdi, kurā izklāstītu šo problemātiku arī citu komiteju locekļiem. Tarabēls kungs nākamais runātais. Paldies, priekšsēdētāji! Liels prieks atkal redzēt Briselē Langbakas kundzi ar Baueras kundzi pagājušo gadu mēs viesojamies pie jums Viļņā. Mēs ļoti labi saprotam, cik noderīgs ir jūsu institūts, cik labu darbu esat paveikuši, kā esat atrisinājuši grūtības, kas saistās ar personāla pieņemšanu darbā. Mm, no 14 cilvēkiem darbinieku skaits ir pieaudzis līdz 39. Jums nav bijušas problēmas ar darbinieku atrašanu, ko mēs paredzējām kādreiz. Es atvainojos, ka es nedaudz nokavēju jūsu runas sākumu un tādēļ to nedzirdēju Atceros, ka savulaik bija problēmas ar ēkām. Varbūt, ka jūs runājat savā runā, un tādēļ es atvainojos, ja atkārtojos. Jūsu e, institūts e, atradās tajā pašā mājā, kur Eiropas komisijas delegācija. Sakiet, lūdzu, kas notiek šobrīd. Neatkārtošu to, ko teica Delčevs kundze un Bauers kundze. Var tikai pateikt, ka. E, Mēs visi jūs atbalstām un jūsu darbību atbalstām, taču piekrīt arī viņu izteiktajām bažām. Šobrīd ir nepieciešams samazināt izdevumus, to, tas mums visiem ir skaidrs, bet es pievienojos tiem jautājumiem, kas tika izteikti, neatkārtojot tos. Vēl gribētu pieminēt kādu konkrētu problēmu, jo šobrīd šķiet veicat pētījumu. Eiropas parlamentā nesen pieņēmām uh, rezolūcija par, par sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanu. Tajā ir teiks, ka Eiropā esot 500 tūkstoši eh, tādu sieviešu, kas, kurus skar šī problēma, un vispār eh, riska grupa esot 800 tūkstoši Eiropā. Jūs šobrīd pētāt šo parādību un tās attīstības tendences. Daudzumā dalību valstu šāda izkropļošana ir krimināla noziegums Un taču šķiet ar tiesību aktu palīdzību mēs nevaram vienkārši pārtraukt šo darbību. Kā jūs uzskatāt varētu uzlabot um, riska grupā sošo sieviešu aizsardzību un informācijas aprit par šo jautājumu? Kā jūsu institūts uh, domā izvērtēt preventīvās darbības efektivitāti, tāpat arī dažādu programmu uh, darbības efektivitāti, kas ir vērstas uz šīs prakses izskaušanu. Mums ir nepieciešami taustāmi dakti, dati un skaidri dati. Nu, piemēram, kas notiek ar otrās paudzes imigrantu sievietēm un meitenēm, arī nelegāliem imigrantiem bez kādiem dokumentiem? Eirostats, protams, mums varētu piedāvāt kaut kādas statistikas datus, bet tad šī tēma ir tāda delikāta un tajā varbūt grūti ievākt datus. Vai jūsu aģentūra kaut kādā veidā varētu palīdzēt datu ieguvē un analīzē par šo ļoti e, saudabīgo problēmu, vai tā varētu ietekmēt kaut kā tālāko izglītošanas politiku, izmantojot šos ievāktos datus? Paldies! Tagad aicināšu izteikties komisijas pārstāvu Blacu kungu. Merci, monsieur le prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Arī mēs esam ļoti priecīgi par to, ka šeit ieradusies Langbakas kundze un piedalās parlamentārās komitejas sēdē. Mēs atkārtot izsakām savu pilnu atbalstu Langbakas kundzei un visai viņas komandai, kas strādā institūtā Viļņā. Mēs atbalstām viņus un pasakāmies par darbu, ko institūts veicis pēdējo divu gadu laikā. Mēs uzskatām, ka šīs darbs ir tiešām ievērības cienīgs un apsveicams. Gribētu uzsvērt, ka personāla nokomplektēšanas uzdevums ir tikpat kā pabeigts, līdz ar to mērķis ir sasniegts, manuprāt. Un šobrīd institūcija var darboties gandrīz vai pilnā sparā. Mēs esam ļoti gandarīti redzot arī konkrētas darbības rezultātus, sākot jau ar to darbu, ko esat veikuši, izstrādājot vai, vai ieviešot Pekinas platformas rekomendācijas, proti esat radījuši ziņoju, ziņojumus, kā, kurus, kurus izmanto katra Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Jūs arī izstrādājat dažādos šos rādītājus, Eiropas Savienības indeksu, ko mēs gaidām ar lielu nepacietību gribam redzēt šī darba rezultātus, kas, manuprāt, būs ārkārtīgi noderīgi gan Eiropas komisijai, gan citām Eiropas iestādēm, gan arī dalību valstīm. Gaidām no jums arī dažas citas lietas, nu, piemēram, tīkla izveidi, kurā iesaistītos uh, dažādas iesaistītās puses šī vārda visplašākajā nozīmē Eiropas Savienībā. Visas tās iestādes un struktūras, kas strādā ar vīriešu un sieviešu līdztiesības jautājumiem. Un, protams, esam ļoti apmierināti ar to pozitīvo virzību, kas notikusi zinā, pētniecības un dokumentācijas centra izveidē. Nu, pēdējais, ko gribēju teikt. Mūsuprāt, institūtam ir būtiska loma kaut kā vēl neredzēta izveidošanā. Eiropā tas pastāv ļoti mazā mērā. Un proti, tie ir dati, galvenokārt statistikas dati par vardarbību, no kuras cieši sievietes. Mēs gribam aicināt institūtu veikt darbību šajā jomā. Tas ir ļoti liels, plašs darbs, kam būs vajadzīgs ilgs laiks piekrītu Tarabēlas kungam, ka viens no delikātiem jautājumiem ir sieviešu dzimumu orgānu izkropļošana. Taču tas nav vienīgais jautājums, ir vēl daudz citi vardarbības jautājumi, kurus vajadzētu pētīt un uh, kuros mums trūkst šobrīd datu, it īpaši skaitļos izteiktu datu. Lankbaks kundze, es vēlreiz izsaku komisijas atbalstu jūsu vadītajai iestādē un izsaku gatavību turpināt sadarbību arī nākotnē. Paldies! Paldies, un tagad došu vārdu atkal Langbakas kundzei. Paldies visiem par jūsu priekšlikumiem, ieteikumiem un jautājumiem pavisam īsi mēģināšu atbildēt uz tiem. Pirmkārt, par tikšanās reizēm un par prezentāciju, par datu prezentēšanu un parādīšanu. Mums būtu ļoti noderīgi kontaktēties ar jums biežāk, ar jūsu atļauju mēs jums sūtīsim informāciju biežāk. Ja jums nekas nav pretī, tad tiksimies arī ar citām komitejām, bet mēs gribējām pārbaudīt, uh, Eh, vispirms pajautāt jums, vai jūs esat ar mieru. Ir daži ziņojumi par vīdi, piemēram, kas ir saistīti gan ar dzimumu jautājumiem, gan arī uh, ar vīdes jautājumiem. Tādēļ mēs uzskatām, ka NV komiteja iespējams arī uh, būtu interesēta saņemt uh, šīs, šo te informāciju, nu, teiksim, par klimatu pārmaiņām. Mēs būtu ļoti priecīgi ierasties pie jums biežāk, tad varētu arī jūs iepazīstināt ar specifisku informāciju par to, piemēram, kurās jomās pastāv darbības pārklāšanās risks. Tās, tie būtu arī skaidri pierādījumi, kas ļautu labāk pieņemt lēmumus. Bauers kundze pieminēja mūsu informāciju par vardarbību pret sievietēm kā tādu piemēru. sieviešu vardarbi, sieviešu dzimumorgānu izkropļošana nav vienīgais vardarbības veids, ko pētām. Mēs šobrīd apkopojam informāciju un strādājam pie vairākiem jautājumiem, kas tiks atspoguļoti un kur informācija tiks parādīsies šajā te dokumentācijas centrā. Ir liels problēmas ar terminiem. Dzimuma līdztiesības termini nav vēl pilnībā izstrādāti visās dalībvalstu valodās, un, nu, piemēram, e, dzimuma integrācijas jautājumu jomā arī ir ļoti daudz oficiālo terminu, kas trūks. Tādēļ mēs sadarbojamies ar terminologiem. E, tas varētu palīdzēt mums sistematizēt dokumentus. Šai sistēmai ir jābūt ļoti uh, pamatotai un uh, lietotājiem drošai un viegli lietojamai. To mēs mēģinam šādu te pamats darbu tagad veikt. Tas tiks pabeigts līdz novembrim. Un tādēļ novembrī tikai neagrāk varēsim publicēt datu bāzi. Tajā būs gan apraksti, gan definīcijas, gan arī vispārīga informācija, un tas viss būs pieejams mūsu mājaslapā. Uh, Pirmais darba gads bija tāds kā iesākuma darbs, kad mēs sākām vākt statistikas datus un informāciju, sākām tos harmonizēt un apstrādāt. Harmonizācija bija ļoti ilgs un sarežģīts darbs, jo vajadzēja analizēt visus datus no dažādiem avotiem. Pirmajā gadā vajadzēja radīt tādu darbības pamatu, ko neviens nevarētu apšaubīt, nu, it īpaši uh, lēmumu pieņemšanas mehānismus. Aktuālākā informācija par pētījumiem noteikti parādīsies mājaslapā līdz šī gada beigām. Visi mūsu pētījumi tiks publicēti mājaslapā. Mēs arī rakstam tādu kā um, publicētu jaunākās informācijas paziņojumu. Are, uh, ziņu lapu, kurā ir īsts kopsavilkums par mūsu darbību. Par indeksu runājot, tā veidošanā mēs ievācam ļoti daudz informācijas no dažādām darbības jomām un publicēsim informāciju arī par kontekstu, ne tikai plikus rādītājus. Nākamgad, kad būs pieejams šis Eiropas Savienības indeks, ar to varēs iepazīties visi. Jūs šeit pieminējat arī ēku jautājumu, Eiropas māju. To aizmirsu pieminēt savā sākotnējā runā. Esam sagatavojuši ļoti lielu kopsavilkumu, kurā ir visi dokumenti par Eiropas māju. Plāns ir tāds - Eiropas komisijas delegācija, Eiropas parlamenta informācijas birojas un mūsu institūts strādās vienā ēkā. Tādējādi mēs samaksā, samazināsim izmaksas par telpu īri. Uh, un dažās citās pozīcijās. Tagad visu šo apkopoto informāciju, ko esam apsprieduši ar budžeta ģenerāldirektorātu Eiropas komisijā, to nosūtīsim Holmejers kundzes birojam. Un gaidīsim lēmumu. To mums sola jūlijā. Tad nākamais solis būs šo informāciju sūtīt uz padomi un cerams, ka līgumu varēsim parakstīt šī gada oktobrī. Ja Eiropas parlaments šo jautājumu neiekļaus darba kārtībā jūlijā, tad acīm redzot, tas notiks septembrī, taču domājam, ka līdz šī gada beigām līgums tiks parakstīts. Un vēlākais nākamā gada martā mums vajadzētu sākt darboties jaunajās telpās, tātad visām šīm trim iestādēm, tad mēs būsim ļoti redzami un tā būs tāda kā papildus vērtība visu šo trīs iestāžu pārstāvniecību darbībai. Mums būs arī vairāk vietas, resursu un dokumentācijas centra izvietošanai. Tātad tas viss notiks salīdzinoši drīz. Jūs uzdevāt jautājumu par mūsu institūta darbības attaisnošanai, par izmaksu samazināšanu un darbības pārklāšanos ar citām iestādēm un aģentūrām. Jūs gribējāt, lai es minu piemērs, ar ko mēs izceļamies. Nu, mēģināšu to darīt. Ja mēs mēģ, runājam piemēram par sievietēm lēmumu pieņēmējām, tad izmantojam Eiropas komisijas datu bāzi. Mēs to esam paplašinājuši. Mēs pievienojām tai lēmumu pieņemšanu vidas jautājumos. Šī komisijas statistikas daļa tātad tiks paplašināta. Tāpat laikā mēs aktīvi izmantojam komisijas datu bāzi savos pētījumos un atsaucamies uz to tad, kad veidojam, stat, radām jaunus statistikas datus. Es uzskatu, ka mēs papildinām viens otru darbību un savstarpēji izmantojam pabeigt to darbu. Statistika par sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanu, ko pieminēja Tarabels kungs, mm, parādās ziņojumā, kurš ir iegājis savas veidošanas beigu fāzē, Tās ir arī kā papildinājums komisijas veiktajam darbam. To arī mums lūdza veikt Eiropas komisija. Kā Tarabels kungs pareizi teica, tā ir joma, kurā mūsu rīcībā nav neapšaubām faktu un pierādījumu. Jautājums tik tiešām ir ārkārtīgi delikāts, kā jūs pareizi teicāt. Tur ir ļoti daudz cilvēcisko faktoru, kas jāņem vērā. Šobrīd mēs gatavojam faktu lapas par valstīm. Un lielākā problēma, ar ko esam saskārušies, un ko piemin arī komisijas pārstāvs, ir tā, ka nav konkrētu definīciju par to, kas ir dzimuma vardarbība. Atsevi, dažādas dalību valstis dažādi definē dažādas vardarbības veidus, ieskaitot arī sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanu. Tādēļ mums ir jāatrod atslēgas vārdi, kas palīdzētu veidot kopīgus indikātorus vai šos kopsaucējus, kas palīdzēs nonākt pie vienādām definīcijām. Pamatojot, to, tas tad tiks izmantots dalību valstu faktu lapu sagatavošanai. Mēs vēlamies pabeigt šo darbu līdz novembrim. Gribam arī šīs faktu lapas iztulkot attiecīgo dalību valstu valodās, nu, piemēram, faktu lapu par bulgāru iztulkot bulgāru valodā. Vēl ko mēs šobrīd daram? Esam analizējuši tiesību aktus, kriminālu kodeksus un skatāmies, kāds ir bēgļu status nu, piemēram, viens no indikatoriem ir tāds, ka, ja sievietei patvērums piešķirts tādēļ, ka viņai draud sieviešu dzimumu orgānu izkropļošana, tad kā tas tiek pārbaudīts, kā valstis šī, šos te jautājumus kārto. Tas tā tad ir pētījums, kura mērķis ir izprast situāciju dalību valstīs. Šo pētījumu mēs beigsim līdz šī gada beigām. Nav šaubu, kā ar to iepazīstināsim jūsu komiteju, Jūs jautājat par tendencēm. Analīze nav beigusies. Mēs gribam pētīt, kā šī te bēgļu plūsma ietekmē lēmumu pieņemšanu valstī attiecībā uz tādiem delikātiem vardarbības jautājumiem. Pētām dažādās stratēģijas, iespējas iekļaut šo te informāciju stratēģijās. Un visbeidzot, par vardarbību kopumā, ko pieminēja komisijas pārstāvis. Nu, kā lai to saka, tā ir plaša un daudzšķaitņaina joma. Katra dalībvalsts risina šo jautājumu atšķirīgi. No mūsu puses tas prasa lielu struktūrētu darbu, lai nonāktu pie kādiem konkrētiem indikatoriem rādītājiem ar pamatiesību aģentūru. Mēs runājam par šiem jautājumiem. Aģentūra veic pētījumu par dzimumu vardarbību. Tad, kad viņi būs sagatavojuši šo ziņojumu, tad mēs drīkstēsim izmantot viņu ziņojumā esošos datus, lai redzētu, ko, ko mēs varam harmonizēt Eiropas līmenī un iekļaut pastāvīgajos rādītājos. Uh, kā mēs varam ierosināt Eiropas Savienībai mērīt progresu dzimumu vardarbības mazināšanas jautājumā. Paldies! Paldies jums! Paldies arī jums, kolēģi, par visiem jautājumiem. Paldies jums, Langbaks, mums par uh, atbildēm. Paldies, ka jūs esat uh, arī ieradusies šeit un esat uh, apliecinājis savu gatavību arī ierasties gan biežāk. Manuprāt, tā būtu lieliski iespēja pārnāt atklāt daudzus daudz jautājumus. Un tā ir tiešām tāda vēlama informācijas aprīta un veids, un tāda pastiprināta sadarbība, ko mēs esam arī apusēji pauduši gatavību īstenot. Manuprāt, tiešām jūs darat labu darbu, un mēs to varētu vairāk izcelt, un jāpanāk, ka par to uzzina arvien vairāk cilvēku. Vēlreiz paldies jums, ka šodien ieradāties. Un pēc pusstundas mums būs koordinātors sanāksme, un es aicinātu jūs piedalīties arī koordinātors sanāksmē. Labi, tālāk nākamais darba kārtības jautājums tad ir 11. Bet šo sanāksmi sāksim pulksten 12. Savukārt tad sanāksmes lielo daļu šodien esam pabeiguši jāatzīst, ka šī arī, protams, ir mūsu komitejas pēdējā sanāksme šajā mēnesī. Nākamā sanāksme būs 10. jūlijā 9 līdz 12.30 un arī pēcpusdienas cēliens. Tātad tiekamies atkal 10. jūlijā. Paldies jums visiem par darbu. Koordinatoru sanāksmi sāksim pulksten 12. Pēc 26 minūtēm. Good is yours. <laughs>